iedomājieties, jums ir astoņi gadi, jūs esat mazmeiteni, jūs nezināt, kas jūs sagaidāt un sagaida, un kādu dienu jūs e, pasauc, e, tur stingri ciet, jūs nedrīkstat kliegt, un pieaugušie ar nāzi nogriež daļu klitoru. 200 miljonu meiteņu sieviešu pasaulē ir e, bijušas par upuriem šim noziegumam ar sakām, ko tas atstāja. Runāsim skaidru valodu. Es domāju, ka šādu sakropļošanu nedrīkst attaisnot ne ar vēsturi, ne ar tradīcijām. Es atbalstu komisiju, kur uzsāk cīņu, lai iznīdētu šo praksi. Katru gadu Miljoniem e, meiteņu tiek pakļaut šādam riskam, tāpēc Eiropas Savienība ir jārīkojas visīsākajā laikā. Paldies! Tālāk Hovenī kungs, Eiropas Tautas partija. Paldies! Mēs runājam par barbarisku praksi. Daudz kas jau ir ticis pateikts. Es uzskatu, ka pirmkārt mums būtu jārunā par to, cik svarīgs ir preventīvais darbs. Priekšsēdētāji Hovenī kungs e, izskatās, ka ir problēmas ar tulkojumu. Lūdzu, atsāciet e, savu runu. Jā, nu es ceru, ka tagad darbosies tulkojums. Priekšsēdētāji, es vēlējos norādīt, ka mēs runājam par neticami barbarisku praksi. Ļoti daudz jau šovakar mēs dzirdējam par to, bet mums vajadzētu koncentrēties vairāk uz to, ko mēs varam izdarīt preventīvajā jomā. Kanko kundzei, manuprāt, bija laba iniciatīva. Mēs sveicām šeit jaunietes no Kenijas un veidojās eh, starppaudžu dialogs. Āfrikā vien šie skaitļi ir vienkārši šokējoši. Daudzas par 14 gadiem jaunākas meitenes ir eh, cietušas no šīs prakses. Man liekas, mums ir jādara vairāk, eh, izmantojot dialogu ar Āfriku, sadarbojoties ar Āfriku Pirmkārt, jau mums vajadzētu aizsargāt tās meitenes un sievietes, kas ir visvairāk pakļautas šai praksē. Šī praksē absolūti nav saistāma ar reliģiju. Mums vajadzētu arī darīt daudz vairāk izglītības jomā. Tur ir jāuzlabo meitiņu situācija. UNESCO veica aplēses, saskaņā ar kurām daudzām meitenēm Āfrikā vispār nav piekļuvis izglītībai, un tāpēc mums ir jāsadarbojas, tā skaitā ar reliģiskām iestādēm. Paldies, tālāk Polčakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu pievienoties eh, kolēģiem, kas uzstājās pirms manis FGB ir barbariska prakse. Tas ir noziegums. Es neredzu nekādu pamatojumu aizbildinoties ar kultūrus, kultūru vai praksi, um, kas būtu par kā attaisnojumu šādai praksē. Un tas, ka Eiropā šeit um, tā kļūst par aizvien pieaugušu problēmu, tas tiešām ir um, Kaut kas tāds, kam grūti noticēt. Jā, mums ir eh, diezgan noslēgtas dažas kopienas, eh, ir jaunienācēji, bet eh, tomēr mums tad ir jārunā par mūsu, nezinu, policijas vai tiesības sargājušās sistēmas izgāšanos. Nu, tas ir ļoti bēdīgi. Mūsu Eiropas kontinentam, un tas ir jānosoda ir nepieciešams vispirms sakārtot lietas mājās un tad izmantot arī diplomatiskos kanālus, lai uh, kaut ko darītu trešās valstīs. Manuprāt, komisijas iniciatīva ir laba, es to pilnībā atbalstu, un, kā es norādīju, mums būs nepieciešama lieli diplomātiskie centieni, lai liktu cilvēkiem saprast, ka FGM ir kaut kas slikts. Paldies! Helena Dalī tālāk komisija. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī prezidentūrai par viņu dalību šajās debatēs. Paldies jums visiem par jūsu sacīto, kas atspoguļo vienotu apņemšanos cīnīties pret sieviešu dzimumu orgānu sakropļošanu. Un mani priecē tas, ka mēs visi kopīgi iestājamies par to. Es ņemšu vērā jūsu idejas, strādājot pie jaunās dzimuma līdztiesības stratēģijas un arī vispār savā darbā Eiropas komisijā. Esmu pateicīga par apņēmību un atbalstu no parlamenta un gaidīšu iespēju turpmāk sadarboties. Kā jau to pieminēja diezgan daudzi no godājumiem deputātiem, es arī ceru, ka atlikušās sešas dalību valstis ratificēs Stambulas konvenciju. Stambulas konvencija prasa valstīm kriminalizēt FGM tā skaitā piespiešanu vai šā, šādas eh, vardarbīgas rīcības pasūtīšanu. Es ceru, ka Eiropas Savienība spēs ratificēt šo konvenciju šajā sasaukumā. Un es paļaujos uz jūsu atbalstu, lai pārliecinātu atlikušās dalību valstis. Un mums visiem ir jāpatur prātā, ka uh, sievietēm un meitenēm nevar likt gaidīt. Paldies! Un kā pēdējā uzstāsies Tupurainens kundze. Es pāriešu uz angļu valodu, jo šī ir pēdējā jūsu uzstāšanās. Es vēlēs pateikties Somijas prezidentūrai un arī jums par jūsu centieniem panākt aizvien spēcīgāku Eiropu. Lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, 2020. gads būs gads ar veselu virkni svarīgiem stūrakmeņiem dzimuma vienlīdzības jomā, piemēram, 25. gada diena Pekinas ga deklarācijai, 5. gada diena ilgspējīgas attīstības mērķiem, 20. gada diena ANO drošības padomas rezolūcijai par eh, sievietēm mieru un drošību, un arī Eiropas Savienības strateģiskai Uh, strateģiskam plānam 2016-19 gadam. Un februārī mēs tik tiešām atzīmēsim nulles tolerances dienu attiecībā uz sieviešu dzimumu orgānu sakropļošanu. Dāmas un kungi, pieliksim punktu FGM vienreiz un pa visām reizēm. Visām meitenēm un sievietēm ir jāļauj dzīvot brīvi un droši, kā pilnvērtīgiem cilvēkiem. lai pievienotos konvencijai eh, cīņā par eh, vardarbību pret sievietēm, Stambuls konvenciju. Mēs aicinām visiem pievērst īpašu uzmanību, lai nodrošinātu saskaņotību starp Eiropas Savienības iekšpolitiku un ārpolitiku. Cīņa pret visu veidu vardarbībām pret eh, me meitenēm un sievietēm ir pamatā cilvēktiesību un pamatiesību ievērošanai. Somijas prezidentūra ir turpinājusi strādāt pie tā, lai Eiropas Savienība pievienotos Stambuls konvencijai, un mēs esam mudinājuši tos, kas to vēl nav izdarījuši, ratificēt Stambuls konvenciju. Esmu pārliecināta, ka jūs, Eiropas parlaments, turpināsiet būt vadošajā lomā tajos jautājumos, kas ir pamatā mūsu Eiropas vērtībām. Paldies vēlreiz par šīm svarīgajām debatēm, un man tiešām ir liels gods noslēgt Somijas prezidentūru ar šo svarīgo tematu. Priekšsēdētāji, ļaujiet man jums pateikties visiem par šo ļoti īpašo rudeni. Tas ir bijis tiešām neaizmirstams laiks ar jums kopā šeit parlamentā, debatējot par visdažādākajiem tematiem, Es stundām ilgi esmu pārstāvējusi padomi, dalību valsti šeit plenārsēžu zālē Strasbūrā un arī Briselē, un tas ir bijis katras minūtes vērts. Paldies! Paldies jums visiem! Mūsu prezidentūra noslēdzas, bet cīņa par cilvēktiesībām, cīņa par demokrātiju un tiesiskumu turpinās. Paldies! Priecīgus visiem Ziemassvētkus un cerams, mums būs laiks pavadīt eh, šo laiku ar savām ģimenēm. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a vitát lezár. Jā, paldies. Ar to mēs arī noslēdzam diskusiju. Februāra plenārsēdē notiks balsošana. Nākamā sēde sāksies rīt, 19. decembrī, ceturtdien, no 10. līdz 14 un pēc tam līdz 16. Darba kārtība ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā.